ar direktīvas 2005-29 EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komerces praksi iekšējā tirgu attiecībā pret patērētājiem un direktīvas 2006-114 EK eh, e par maldinošanu salīdzinošu reklāmu transponēšanu, īstenošanu un tās uzraudzību. Barbara Vailere ir referente, viņai četras minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, godātie kolēģi. Pirms pievērsīšos savam ziņojumam, gribētu uh, vēl tomēr pateikt, ka es uzskatu, ka mēs, uh, runājot par debatēm, par iniciatīvas ziņojumiem, mēs neesam pieņēmuši pareizu lēmumu. Uh, Es redzu, ka notiek debats bez dialoga, bez eh, pretrunām, bez konfliktiem. Es tās neuzskatu par parlamentārām debatēm, un es ceru, ka pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām mēs šo sistēmu mainīsim. Un tomēr gribētu pateikties kolēģiem, kur gan šodien nav klāt, eh, saistībā ar to, kā viņi man palīdzēja izstrādājot ziņojumu. Mēs ļoti labi sadarbojāmies un eh, gribētu pateikties arī komisijai un komitejas sekretariātam. Uh, Eh, guvām ļoti daudzas jaunas kopīgas atziņas arī debatēs eh, iekšē tirgus komitejā. Mēs apzināti ļoti āgri jau sākām debates, likām tās darba kārtībā, jo īstenošanas termiņš dalībvalstīs bija 2007. gada vidus vai beigas. Un eh, līdz ar to uh, Uh, tas nav nemaz tik ilgs laiks šādai direktīvas ieviešanai. Un tomēr dažas dalība valstis uh, nespēja to izdarīt. Droši vien tas ir saistīts arī ar sarežģīto situāciju. Un tomēr ir interesanti, ka trīs dalība valstis, kas to nav spējušas izdarīt, piedar pie uh, dibinātāju valstīm, Tātad eh, diez vai tas būs bijis tāpēc, ka viņi nepārzina Eiropas likumdošanu. Trīs dalībvalsts nav īstenojušas, eh, tātad transponējušo direktīvu, eh, četras nav pietiekami īstenējušas un vēl dažas dalībvalstis laikam saskarsies ar kopienu tiesas prasību. Tātad tas ir tāpēc, ka nav pietiekami pilnvērtīgi transponēta šī direktīva. Un divas valstis eh, savukārt ir ļoti aktīvi eh, šo direktīvu transponējušas, un tā ir Lielbritānija un Austrija. Tātad šādas lietas arī notiek. Iekšējā tirgus priekšrocības eh, taču ir arī dalība valstu interesēs, un eh, šīs direktīvas mērķis ir patērētāju tiesības noskaidrot un vienkāršot tirzniecību. Uzticama noteikumu ieviešana ir šīs direktīvas mērķis, un, protams, arī nodrošināt juridisko noteiktību. Ļoti svarīgi mums, deputātiem, bija paredzēt uh, patērētāja aizsardzība pret krāpniecības praksi, tas attiec ne tikai uz patērētājiem, bet arī uz maziem uzņēmumiem un amatniekiem. Un mums droši vien kopā ar komisiju vajadzētu parūpēties, lai tuvākajā nākotnē šīs abas direktīvas tiktu apvienotas, jo ļoti daudz mazie amatnieki saskars ar tām pašām problēmām iekšējā tirgū kā patērētāji. Mums ir zinām daudz šādu piemēru, piemēram, uh, šī te viltus uh, reklāma, uh, maldinošā reklāma, dažādas negodīgas prakses. Mēs zinām šos te krāpšanas gadījumus ar adrešu grāmatiņām, ar loterijas sistēmām. Un gribētu pateikties komisijai, ka tā ļoti konsekventi šo jauno sistēmu, šo pētījumu sistēmu ieviesa. Uh, runājot par eh, avio biļetēm un mobilo telefonu melodiju piedāvājumiem. Mēs ceram, ka komisija veicinās arī turpmāku Nacionālo uzraudzības iestāžu sadarbību. Mēs ceram, ka eh, šīs sankcijas tiešām arī darbosies. Uh, mums ļoti svarīgi. Tas likās mums deputātiem. Noslēgumā gribētu pateikt, ka veiksmīga īstenošana var notikt tikai tad, ja ir sadarbības starp dalībvalstīs, starp uh, dalībvalstu un Eiropas deputātiem un Lisabonas līguma ietveros uh, tā garā, kas tikko tika pieminēts, gribētu aicināt, lai dalībvalstu deputāti īstenotu uh, plašāku kontroli pret savu valstu valdībām. Un šie abi līkumi uh, eh, būtu labs sākums šādai praksē. Paldies, tagad Vasilija Kons lūdzu. All, would... Paldies. Vispirms es gribētu teikt paldies Vaileras kundzei ziņojuma autorei. Šis ziņojums komisijā tiks ļoti nopietni izskatīts, un paldies arī par jūsu komentāriem par procedūru. Komisija pilnībā piekrīt tam, ka dalību valstīm ir jātransponē jaunās koncepcijas savā ja, eh, jurisdikcijā un dalību valstu iestādēm ir liela loma direktīvas ieviešanā. Runājot par transponēšanu, trīs dalību valstis kavējās, uh, proti Luksemburga un Spānija. Un komisija par to runāja pagājušā gada jūnijā. Komisija koordinē transponēšanu, lai novērstu dažādus pārkāpumus vai trūkumus transponēšanā, bet dažās valstīs problēmas ir saglabājušās, jo tās pilnībā vilcinās izmantot vai piemērot uh, uh, pilnīgo ieviešanu. Tāpēc komisija nevilcināsies uzsākt pārkāpumu procedūru pret šīm valstīm. Komisija uzskata, ka pilnīgā harmonizācija šajā direktīvā saistībā ar um, patērētāju interesēm. Būs ļoti nozīmīgi arī, lai novērstu dažādus konkurences izkropļojumus. Turklāt runa šeit ir ne tikai par atsevišķiem patērētājiem, bet arī par traucējumiem vai grūtībām, ko nelikumīgas prakses dēļ izjūt mazie un vidējie uzņēmumi. Uh, Ja runā par tā saucamajiem agresīvajiem pasākumiem, negodīgo komercpraksi, tad komisija uzskata, ka e, negodīga komercpraksa parasti ir vērojama tikai vai lielākoties tikai attiecībās starp uzņēmumiem un to klientiem, bet uh, komerc kontaktos vai es, uh, praksē, ko izmanto uzņēmumi savā starpā, mums jau pastāv attiecīgās normas un noteikumi. Šajā kontekstā komisija piefiksēs, ka parlaments uzskata, ka komisija, ka parlaments uzskata tā saucamo svīp uh, līdzekļus par iespēju situāciju uzlabot un vērst vajadzīgajā virzienā. Tā saucamie svīpi ir uzraudzības instrumenti. Un noslēgumā, kā ir teikt šajā ziņojumā, ir jāturpina informēt patērētājus par viņu tiesībām, un komisija arī turpinē, turpinās informēt patērētājus arī tīmekļa vietnēs un turpinās pētīt jautājumu par negodīgu komercpraksi. Komisija grib apliecināt Eiropas parlamentam, ka tā turpinās cieši sadarboties ar dalībvalstīm valstīm lai nodrošinātu samērīgu, piemērotu un efektīvu cīņu pret nelikumīgu komercpraksi un agresīvu un maldinošu reklāmu. Transponēšanas pasākumi tiks ieteikumi transponēšanai tiks izstrādāti šajā gadā un jācer, ka tie palīdzēs dalību valstīm to darbā. Paldies! Paldies! Rītdien notiks balsojums par Vēleres kundzes ziņojumu. Un Vēleres kundze, jūs pieminējāt metodiku. Šādu lēmumu pieņēma priekšēdētāja konference. Un lēmums tika pieņemts arī saskaņā ar politisko grupu vadītājiem. Nākamais ir Pedro Guerreiro ziņojums. Kopējā zivsainības politika un ekosistēmiska piezi un saimniecības pārvaldībā. Paldies!